mesdames et messieurs les députés chers collègues il est coutume Dāmas un kungi. Un e, arī priekšsēdētājs vēlas teikt savu runu asamblejas priekšā. Kopš mans ievēlēšanas janvārī es vienmēr gribēju dalīties eh, ar jums savā lietu redzējumā. Tāpēc eh, es izteikšos ļoti īsi. Eh, vispirms es gribētu runāt par atbildībām, kas ir man kā priekšsēdētājam, un arī pieskarties citu atbildībām, runāt par institūciju un par deputātu uzdevumiem. Un es gribētu runāt par situāciju situāciju pēc vēlēšanām, ka zināms laiks ir pagājis un tagad mums ir notikuši dažādi izaicinājumi, nelegāla imigrācija, Brexits, klimata pārmaiņas un e, mūsu Pilsoņi arī lūdz, lai mēs atbildam uz viņu izaicinājumiem, un viņi griežas pie mums, viņi uzskata, ka mēs Eiropas Savienības Savienīgie tiešie pārstāvji, un martā man bija arī gods parakstīt deklarāciju parlamentu vārdā, un mūsu uzdevums ir, mūsu pienākums ir nepārtraukti pārbaudīt visus šos saistību izpildus momentus no Eiropas Savienības puses nedrīkstam runāt tikai tukšs vārds, mums ir saistības jāpilda um, ar patiesiem darbiem. Mums ir ļoti nopietni jautājumi EPSI, dāta aizsardzības paketa un uh, arī jautājums par Eiropas robežas um, uh, apsardzības dienestu. Un um, kopš gada sākuma mēs esam stabilizējuši finanšu tirgus, esam strādājuši ar Eiropas riska fondiem un eh, esam veikuši daudz citus nopietnus uzdevumus, piemēram, arī eh, viesabonēšanas tarifiem ir pielikts punkts. Tādu vairs nav, un arī šodien mēs runājam par gāzes eh, drošības jautājumiem, nodrošinājumu jautājumiem. Mums ir jāveic. Ja efektīvi darbi mūsu vienotā tirgu ir jāmodernizē un arī labāku aizsardzību jādod strateģiskām industrijām un arī sociālā dimensija ir jārisina Eiropas Savienībā. Otrs uzdevums ir arī vienoties par emisiju eh, tirzniecības schēmu, jā, arī jāgarantē pārēju uz eh, tīrām enerģijām tīras enerģijas izmantošanu. Jaunā mm, terorisma apkarošanas komiteja sāks darbu visai drīz un arī e, pētīs iespējas, kā cīnīties pret terorismu. Arī aizsardzības paku, pakete ir mūsu darba lokā un arī tālākā e, viss sarežģītākais uzdevums, kas ir mūsu priekšā, ir patēruma pakete. Mēs visi zinām, ka e, padoma vilcinās šī jautājuma virzībā, bet tomēr mm, tas nenozīmē, tas Tas eh, arī liek mums domāt, ka līdz šī parlamenta darbības beigām mēs pabeigsim šo mandātu. Rīt mums būs iespēja diskutēt par šo jautājumu ar komisiju. Godējumie kolēģi, mēs esam sarežģīta likumdošanas um, mašīna, un tāpēc es gribētu atļauties teikt, ka mēs tomēr funkcionējam labi. Un es vienmēr var paļauties uz kompetentu administrāciju, kas ir e, profesionāli un arī pilda savus darbus ar pilnu atbildību. Es e, centīšos e, saglabāt šo harmoniju un labo sadarbības ar dažādiem e, mūsu organizācijas dienestiem, un, jo tas viss ir, at, mūsu kapacitāte ir atkarīga no viņu efektivitātes. Mēs arī gribam uzlabot mūsu darba apstākļus, un tāpēc es gribu par to runāt īpaši. Godējumie kolēģi, mums, mums eh, tomēr ir jādara zināmas lietas vienā vai otrā jomā. Mums ir pienākums eh, pieņemt lēmumus un eh, darīt pareizāk lietas, lai likumdošana, kur mēs esam pieņēmuši, tā tiešām atbilstu 500 miljonu pilsoņu interesēm arī nākamajām desmitgadēm. gadiem Un likumdevējs uzdevums ir diskutēt padziļināti par visiem likumdošanas aspektiem, jāpēta un jārīkojas un jāuzklausa uh, ne tikai mūsu pil pilsoņus, bet arī mūsu, uh, mūsu sirdsapziņu. Uh, noteikti, kas grib, grib runāt par to, ka mums vajadzētu atlikt mūsu darbus, tiem nav taisnība. Mums ir arī likumdošanas procedūra, un tai ir jābūt saīsinātai un stingrai. Uh, Eh, parlamentam ir jāpieņem likumdošanas akti ar augstu kvalitāti. Mums ir jācenšas atrisināt problēmas, eh, ko izvirzīšu mūsu līdzpilsoņi, un nevajadzētu radīt jaunas problēmas. Mums ir mūsu principi un mūsu vērtības - brīvība, solidaritāte, subsidaritāte eh, cilvēku tiesības un mm, likuma vara, arī vien, vienlīdzības starp vīriešiem, sievietēm un sociālā e-, ekonomika. Um, es esmu pārliecināts, ka mums ir politiskie spēki, kas šeit ir pārstāvēti, un viņi ir spējīgi dot savu ieguldījumu, lai uzlabotu mūsu līdzpilsoņu situāciju godāmie kolēģi. Eh, mēs eh, esam arī eh, budžeta iestāde, daļa no kopējās sistēmas, un tāpēc mums ir jānodrošina, ka mēs darbojamies ar pilnu atbildību, un ka mums, kā mēs šodien jau runājam, ir arī vīzija, redzējums. Mēs esam gatavi piedalīties daudzgadu finanšu schēmas apspriedē. Esmu pārliecināts, ka jaunais budžets būs. Uh, Um, būs arī politisks budžets, un kur būs uh, loģika un objektivitāte. Um, ne tikai šeit ir nepieciešams runāt par politiskām prioritātēm, bet arī uh, jārunā par, nu, par to, kāda līdzekļi būs mums nākotnē. Un eh, tāpēc es uzskatu, ka mums ir nepieciešams eh, atkal runāt par jauniem, eh, pašu, par jauniem resursiem. Es personiski esmu pārliecināts, ka šī ir absolūta nepieciešamība un tāpēc mums ir jāizvērš pilns debats gan mūsu parlamentā, gan arī iesaistot pārējās institūcijas. Godījumie kolēģi, paskatieties uz šo parlamentu. Šajā mm, zālē sēž kolēģi, kas nāk no dažādiem Eiropas reģioniem, no dažādiem tā tālākiem un tuvākiem, pat ļoti tālākiem kontinentu reģioniem. Šeit mēs pārstāvam pilnīgi visas Eiropas Savienības eh, tautas. Parlaments eh, ir Eiropas sirds. Šis parlaments ir vienīgā vieta kontinentā, kur eh, sanā kopā tiešā veidā ievēlēti pārstāvji, lai diskutētu par kontinentāliem jautājumiem. Un tā ir vienīgā vieta, kur mēs varam eh, sanākt kopā un kopā strādāt, lai atrisinātu kopējas problēmas. Un mm, šajā parlamentā uzstājas arī valstu vadītāji, eh, svarīgs personas, arī mūsu, la, mūsu laika, laika izcili eh, izcil cilvēki. Un mm, šeit mēs esam institūcija, Eh, kur mēs arī runājam par mūsu Eiropas līgumiem, tos pieņemot. Eh, šī dimensija ir arī jāstiprina, un es gribētu aicināt eh, visus valstu vadītājs, kas kas um, saņem savus aicinājumus ierasties šajā plenārsēdē, arī nāktu un uzstāto šeit. Godamie kolēģi, mēs šeit baudam arī milzīgu viedokļu daudzveidību. Dažkārt šie jautājumi ir politiski de delikāti, bet mēs uzklausām idejas uh, un dažādas viedokļas, saprotiskās cieņas gaisotne. Un es um, gribu, lai visa enerģija, kas parādās šajā zālē, tiešām brīvi plūst un visiem ir tiesības izteikties un um, piedalīties diskusijā. Un, mm, bet es gribēju jau arī šodien atkārtot, ka parlamentu vadītājs nav premjerministrs. Mēs esam gatavi runāt par Eiropas nākotni, mēs esam gatavi dot politisku impulsu, kas ir ļoti nepieciešams. Mums ir jāmaina Eiropa šeit, un, tas ir ne, vai, un tur, kur tas ir nepieciešams. Es gribētu arī pateikties komisijas priekšsēdētājam par dokumentu, par pārdomu dokumentu par mūsu kopējo nākotni. Mēs ir pienācis laiks mainīties ar mūsu viedokļiem, un uh, tas ir jādara atklātā veidā, plenāra sēdes formā. Un uh, vēl ir nepieciešams arī uh, runāt par principiem. Un parlamentam ir iespēja pozicionēt sevi kā debašu centru un runāt par, um, par politiku, kas interesē visus. Godājumie kolēģi, es gribētu jums atgādināt, ka ko teica Simona Vēl, ka mm, demokrātiskā kontrole ir pirmais mm, vēlētās asamblējas uzdevums. Un mm, es, tāpēc es gribētu arī turpināt šī uzdevuma veikto ar pilnu izpratni. E, kandidāti un spitskandidāti, kas e, tiek ievēlēti Eiropas e, vēlēšanās vēl vairāk šajā vēlēšana procesā mēs redzam, kā stiprinās saiknes starp um, pilsoņiem un Eiropas parlamentu. Un savā darbā uh, komisija ir jābūt spējīgai uh, reiķināties ar parlamenta atbalstu, bet šī, um, šis atbalsts un uzticība um, nav automātiski. Komisijai tas ir jāpierāda, jāizcīna katru dienu. Es gribētu arī uh, uzteikt lielisko sadarbības gaisotni starp institūcijām. Mūsu, mūsu vienība ir liel, mūsu spēks. Uh, Mēs ne, nedrīkstam aizmirst, ka kā Eiropas Savienības stiprināšana notiek līdz ar, ar parlamenta stiprināšanu. Un es esmu pārliecināts, ka mūsu spēja uzņemties iniciatīvu ir mūsu, mūsu sadarbības pamatā. Un ir nepieciešams arī ciešāk sadarboties ar nacionālajiem parlamentiem. Eiropa būs demokrātiska vai arī nebūs tāda un er, Eiropas parlaments ir, ir kā sirds, demokrātijas sirds. Un bez parlamenta savienībai nebūs ne, kon, ne kongresa sistēmas un nebūs demokrātijas. Un parlaments nodrošina politikas dominants pār birokrātiju. God, god, godējumie kolēģi, parlaments ir mūsu rezonances, rezonances orgāns, kur mēs paužam mūsu pilsoņu intereses. Un es, es gribu savu mandāta laikā rīkoties tā, lai šīs parlamenta durvis vienmēr būtu plaši vaļā visiem pilsoņiem. Katram deputātam ir uzdevums nodrošināt šo saikni starp um, pilsoņiem un Eiropas Savienības institūcijām. Mēs neesam ne tikai pārstāvji, eh, bet eh, mēs pārstāvam jo īpaši Eiropas Savienību mūsu pilsoņu acīs, un tas ir ļoti svarīgs uzdevums, un šis uzdevums tiešām mūs pārņem katru dienu, katru nedēļu, eh, pat nedēļas nogalēs, un tāpēc mums nevajadzētu nekad um, um, teikt, ka mēs nepiedalāmies balsošanā. Mēs esam pārstāvji, kas piedalās, ka mēs atklāti runājam un balsojam mūsu plenārsēdēs, lai mūsu balss tiek saklausīta. Tāds ir mans redzējums. Un es darīšu visu, kas ir iespējams, lai nodrošinātu, ka Eiropas parlamenta deputātu cieņa tiek saglabāta un stiprināta. Mēs visi esam lepni par to, kas mēs esam un kā parlamenta priekšsēdētājs esmu ārkārtīgi lepns par jūsu darbu. Es, es lepojos par jūsu darbiem gan šeit parlamentā, gan arī ārpus tā. Es gribētu pateikties jums visiem par visu jūsu darbu, par visu to, ko jūs darat arī ne tikai šeit, bet arī komisijās, komitejās un grupās un arī jūsu valstīs. Es gribētu pateikties par milzīgu enerģiju, ko jūs tērēt katru dienu dažādās sanāksmēs, diskusijās, sarunās, konferencēs kontaktēties ar nevalstiskām organizācijām un ar pilsoniskās sabiedrības organizācijas. Jūsu darbs dažkārt nav varbūt redzams, tomēr jūsu ieguldījums ir absolūti nepieciešams, lai stiprinātu Eiropas Savienību. Es ļoti, ļoti lepojos ar jums un es esmu lepns, ka esmu Eiropas parlamenta prezidents. Es gribētu pateikties arī par uzticību, ko jūs esat man pauduši, un es, es centīšos arī turpināt strādāt tādā virzienā arī turpmāk. Okay. Witam serdecznie. Godātie kolēģi, jauku pēcpusdienu, un eh, tagad eh, ķersimies klāt mūsu tiešajiem pienākumiem, bet eh, ir atcelts uz reglamentu jautājums, kāds vēlas izteikties. Paldies, prieksēdētāja kungs! Es tikai vēlējos pateikt parlamenta deputātiem, ka vakar jauns spāņu attīstības palīdzības eh, darbinieks tika nogalināts Afganistānā. Viņš strādāja sarkanā krusta paspārnē. Es domāju, ka Eiropas parlamentam ir jāizsaka savu solidaritāti un jāizsaka līdzjūtība kā bojā gājušā ģimenei, tā arī sarkanajam krustam. Un es domāju, ka mums ir vēlreiz jāizsaka mūsu atbalsts visiem tiem, kur riskē ar savu dzīvību, lai palīdzētu citiem. Paldies! Paldies par šo aizkustinošo runu. Un paldies arī deputātiem. Mums ir 50 balsojumi, tiešām